Uh, welcome to our today's meeting before we start. Kolēģis, uh, kam šīs dienas sanāksme, un es vēlos uh, jautāt, vai jums ir kādas iebildumi pret darba kārtību? Iebildumu komentāru nav, darba kārtība ir pieņemta. Ir problēmas ar valodas režīmu diemžēl horvātu un gēlu valodām tulkojums nebūs pieejams ne šīs dienas, ne rītdienas sanāksmē, ņemiet to vērā. Tāpat ir e, jāiesceļ meita Pagasora Tuva kā referente, un viņš ir ticis nominēts attie, attiecībā uz jaunajām psihoaktīvajām substancēm jeb vielām. Tātad eh, tā ir pakotne par psihoaktīvajām vielām. Visi piekrīt eh, šai iecelšanai. Tāpat man ir jāpaziņo, ka rītdien paredzēta balsošana pulksten desmitos. Tātad rītdien pulksten desmitos balsošanu. Lūdzu, neaizmirstiet balsošanas kartītes. Tāpat esam nosūtījuši 8. janvāra, 13. novembra, 2017. gadā, tāpat 2017. gada 19. oktobra, 2017. gada 11. jūlija un 2017. gada 29. līdz 30. maija sanāksmju protokolus. Vai ir kādi iebildumi pret šiem protokoliem? Lūdzu, ziņojiet. Šķiet, iebildumu nav. Un tad, nu, šie protokoli ir apstiprināti. Tādā gadījumā varam pievērsties šīs dienas galvenajai tēmai. Sveicu jūs publiskajā uzklausīšanā par Eiropas Savienības pilsonību. Uh, Jūs zināt, ka tā ir pilsonība, kas ir papildus um, valstu pilsonībai. Un nu, tā ir kā pievienotā vērtība dalību valstīm. Mm, pilsoņi līdz ar to var brīvi pārvietoties, uh, kandidēt vēlēšanās, uh, pašvaldību Eiropas vēlēšanās, iesniegt uh, lūgumrakstus Eiropas parlamentam, arī vērsties pie Eiropas tiesības sārga ombuda un izmantot arī mm, jebkuras citas dalību valsts konsulāro un diplomātisku aizsardzību attiecībās ar trešiem valstiem. Lisabonas līgums, kas parakstīts 2007. gadā, nodrošināja Savienības pilsoņiem um, arī tiesības uz pilsoņu iniciatīvu. Un nesen 12. decembrī parlaments pagājušā gadā pieņēma rezolūciju par uh, to, ka ir jāsaista šī eh, idejas sasaisti ar praktisko pamata tiesību un brīvību īstenošanu un iespēju katram pilsonim piedalīties demokrātiskajā savienības dzīvē. Es pilsonības um, koncepts ir radījis arī eh, pretrunas, jo Maastrichtas līgums uh, to radīju. Šīs dienas eh, uzklausīšanas eh, mērķis ir uzklausīt ekspertus par šo tēmu attiecībā uz pamatiesībām, to starp arī eh, minoritāšu tiesībām, lai varētu gūt ieskatu pilsoņu dzīvē un arī brīvības, drošības un tiesiskuma politikā. Es pateicos mūsu viesiem par to, ka viņi ir varējuši ierasties un aicina arī ieņemt vietu e, priekšā. Esmu viņus uzaicinājis un iesākumā došu vārdu profesoram Dimitrijam Kočenovam. Mm, viņš ir mm, juridiskās fakultātes e, konstitucionālo tiesību Eiropas Savienībā vadītājs Groningenes universitātē. Jūsu rīcībā 12 minūtes uzrunājumu. Brīnišķīgi. Esmu ļoti gandarīts par iespēju uzstāties šeit, un um, rīkotāji man deva pilnīgu rīcības brīvību manās tēmas uh, izvēlē. Tad nu runāšu galvenokārt par Brexit un uh, diskusijām par to, kā rīkoties saistībā ar to, ka Eiropas Savienības pilsoņi apvienotajā karalistē un otrādi zaudēs savas tiesības, kas tad paliks no šīm tiesībām pēc Brexit, un tad pievērsīšos minoritāšu aizsardzībai. Eiropas Savienība ir unikāla. Tā ir organizācija, un patiesībā Eiropas Savienības pilsoņu situācija apvienotajā karalistē un otrādi uh, lielā mērā saistās ar minoritāšu aizsardzības tematiku, ja mēs uz to paraugāmies plašāk. Protams, Eiropas Savienības pilsonība ir fundamentāla vērtība. Un tas, tas sniedz plašas tiesības, ja esat kādas no es dalību valsts pilsoņiem. Tomēr, ja ir kādas būtiskas problēmas, kas rodas, kad, piemēram, kuras varam redzēt tikai tagad, tad, kad eh, tika izveidota šī eh, pilsonība un tās koncepts, tad neviens nedomāja par iespēju izstāties no ES. Jo, ja mēs eh, ņemam vērā līgumos rakstīto, tad tās valsts pilsoņi, kuras valsts izstājas, zaudēs savas tiesības, viņi nevarēs brīvi pārvietoties, nevarēs netikt diskrimināti uz nacionalitātes um, ehm, pamatam, tāpat arī Eiropas Savienības pamatiesību harta un citi instrumenti un noteikumi mūsu līguma sistēmās viņus neiz, neaizsargās. Viņu situācija tādējādi ļoti drastiski un negatīvi tiek ietekmēta. Nu, protams, tas eh, liek bažīties gan apvienotai karalistei, gan Eiropas Savienībai Tad no nu jautājums, kā rīkoties Eiropas institūcijām un Eiropas Savienības paliekošajām dalību valstīm ir kas jādara, un esmu gandarīts un pagotināts eh, sēdēt blakus kolēģei eh, Kostā Kopolu. Viņai ir ļoti spēcīgas idejas šajā jomā, tomēr es uh, nerunāšu par viņas pētījumu, bet doma ir tāda, ko Gīs eh, van Hofštats arī veicina, ir tāda, ka man ir eh, četras problēmas ar šīm viņa idejām, un atgādināšu, ka pirmā no domām ir, ka Eiropas Savienības pilsoņi nevarētu zaudēt savu statusu, gluži tā vienkārši, un mums vajadzētu piedāvāt kādu papildu eh, supranacionālu statusu Eiropas Savienības Savienības pilsoņiem, kuri ir bijuši saistīti ar eh, tātad eh, Eiropas Savienības dalību valsti, kas pamet Eiropas Savienību. Un visos līmeņos tā ir problemātiska ideja. Pirmajā līmenī ideja ir ļoti vienkārša. Demokrātija ir vērtīga. Un tātad mums vajadzētu respektēt demokrātisko institūciju darbību dalību valstu līmenī. Eiropas Savienībā ir pienākums to darīt. Ir 4.2. līgums, eh, pāns līgumā par Eiropas Savienības darbību, kas uzsver to, cik svarīgas ir konstitucionālās tradīcijas dalībvalstīs un arī runā par šīm konstitucionālām un institucionālajām struktūrām dalībvalstīm, kas nodrošina tiesiskuma eh, vieglu darbību. Katrai demokrātijai mm, ir gan zaudētāji, gan arī uzvarētāji vienmēr būs tie, kas būs vīlušies par demokrātijas darbību pasaulē. Tas ir tieši tas, ar ko mēs saskaramies šeit. Visi šie Eiropas Savienības pilsoņi, kas zaudēs savu statusu, piemērojot eh, demokrātijas principus, beigu beigās būs zaudētāji šajās nacionālajās demokrātiskajās debatēs. Tad nu ir jautājums, vai Eiropas Savienībai vajadzētu sevi aizstāt uh, ar kāda veida citu status un tiesībām, lai nodrošinātu demokrātijas pilnīgu darbību, tagad jau jāsaka bijušajā gandrīz eh, dalību valstī. Un tad, nu, kāda, kādai būtu jābūt šai eh, lomai? Jo pretējā gadījumā mēs pārkāpsim 4.2 pantu līgumā par Eiropas Savienības darbību. Otrakārt, otrs eh, problēma līmenis, kas rodas eh, Van Horf Forškata teiktajā, vai šis status būtu jāpaplešina uz tiem cilvēkiem, kas zaudē savu statusu. Un tas īstenībā skars 50. Eh, pantu. Tātad eh, katrs, katram instrumentam ir jābūt ar savu loģiku un ir jādarbojas atbilstīgi ar juridiskajām sakām. Nu, un tad, nu, būtu jānodrošina visas paredzētās tiesības. Un es pilsonība ir viens no fundamentālākajiem aspektiem mm, darbojoties Eiropas Savienībā. Ja kāds izstājas, mm, izmantojot īpašu iniciatīvu no ES institūcijām, tad, protams, tas eh, kaitē 50. pantam, un tad, nu, dalību valstīm uh, ir jābūt klātešošām palīdzot eh, tām valstīm, kas vēlas izteic, iz, izstāties. Un eh, trešais punkts, ko vēlējos minēt, eh, ir tas, ka jaunu sarunu sākšana par kādu veidu jaunu statusu mm, aizteiksies priekšā mm, jebkādām citām pārunām. Un, protams, ka tas būtu pretrunīgi un arī nelegulā, nelikumīgi pašreizējā situācijā. Un mans pēdējais arguments, ja kāda veida īpaša attieksme pret um, apvienotās karalistes pilsoņiem pret Brexit sūtīs negatīvu signālu visiem mēs pilsoņiem apvienotajā karalistē. Protams, nevar garantēt savstarpējību. Uh, Un savstarpējība nav tas, kas ir atrunāts 50. pantā. Tomēr situācija var būt tāda, ka Eiropas Savienības pilsoņiem apvien, apvienotajā karalistē būs mazāk eh, tiesību nekā eh, Britiem Eiropas Savienībā. Un tas nebūtu pieņemami jebkuram, ku, eh, kuram Eiropas Savienības ideja ir uh, tuva. Tātad kā saglabāt šīs. Uh, tiesības tiem cilvēkiem, kuru valsts pameta Eiropas Savienību. Eh, tas ir ārkārtīgi grūti aiz, eh, atrast kādu aizstājošo mehānismu šajā ziņā kādas citas dalībvalsts demokrātijām. Un te eh, tas viss sasaistās arī ar minoritāšu aizsardzību. Eiropas Savienība lepojas ar to, ka aizstāv mazāk aizsargātās grupas vairākos līmeņos ir 90. panta īpašas direktīvas, kur īpaša uzmanība ir pievērsta dažāda veida minoritātēm, etniskajām un citām ir arī judikatūras gadījumi šajā jomā. Tad, nu, kāds var teikt, ka jā, šī situācija ir praktiski ideāla, jo nesenā es judikatūrā mēs īstenībā gan redzējām, ka situācija pasliktinās un Es nebaidīšos teikt, Eiropas Savienība reizēm rīkojas kā tāds um, akla nacionālisma pārnesējs dalību valstu līmenī, un, un tas tiek darīts šī paša nosacījuma ietvaros šajā 4, 2 pantā, kuru es jau pieminēju. Mums ir piemēri tam Baltijas valstīs. Atgādināšu, kā minoritāšu aizsardzība darbojas ES līmenī. Vispopulārākais līmenis, par ko varbūt tik daudz nerunā, ir tas, ka netiek pieļauta diskriminācija balstoties uz pilsonību. Ik viens pilsonis dodoties uz citu dalībvalstu savā ziņā pievienojas it kā sava veida minoritāšu grupai, kas simtprocentīgi tiek aizsargāta. Uh, Un tieši tas pats attiec uz tiem, kas atgriežas eh, dalību valstī. Viņi vairs nevar saskarties ar kādiem eh, izvirzītiem noteikumiem par to, ka ir jāzina eh, kulinārās tradīcijas vai jāzina valsts konstitūcija. Uh, Nu, vai citas svarīgas lietas, kas tai konkrētai dalībvalstī ir svarīgi, nu, ka ir jūs jāpieņem tādu, kāds jūs nākat. Un tas tad, nu, ir šis ES princips. Bet, nu, ir šie gadījumi, kad uh, potenciāli varētu būt uh, konstitucionālo mm, tiesību negatīvs uh, efekts uz uh, mini, šīm uh, minoritātēm. Nesen bija arī Lietuvas gadījums tiesā, un Lietuvai tika atļauts uh, diskriminēt poļu minoritāti Lietuvā pat situācijā, kad visa iekšējā tirgus pārobežu um, princips būtu bijis jāņem vērā, un bija īpaši arī izņēmums, kad um, minoritātes īstenībā būtu uh, jāaizsargā pat par spīti iekšējā pārēbežu tirgus loģikai. Un tad, nu, kad situācija mm, tiek aptvērta ar ES tiesībām, parasti ir pārobežu situācija, tad parasti tiek nodrošināta aizsardzība par diskrimināciju, kas tiek balst, balstīta uz kādu nacionālitāti. Tātad jūs esat minoritāte, etniskā minoritāte, tad. Mm, un tas arī sasaistās ar ES likumdošanu, tad tiesa, diemžēl, var teikt, ka šīs konstitucionālās eh, tra tiesību tradīcijas mm, šādos gadījumos eh, prevalēs, un, diemžēl, Baltijas valstīs minoritātes, to starp poļi, krievi, ebreji, jo Eiropas Savienības tiesa tiesai nav saistoši Eiropas eh, cilvēktiesību komisijas lēmumu patiesībā tad, nu, nu, netiek ievērotas šīs tiesības, ja mēs eh, te pieejam jau nu tik pamat eh, lietu līmenī, tad mēs saskarsimies ar vairāk un vairāk situācijām šajā ziņām. Un situācija minoritāšu aizsardzībā ir tāda, ka iekšējais tirgus aizstāv mm, vairākumu no tiem, kas dodas uz citu dalību valsti. Bet, kad runa ir par um, mazākuma minoritāšu etniskajām grupām, tad beigu beigās tām vairs nav nekādu tiesību aizbildinoties ar um, īpašo konstitucionālo izņēmumu situāciju, šo protekcionismu, kas tiek saistīts ar uh, tradīcijām, un tad, nu, šīs um, minoritātes grupu locekļi tiek izslēgti, kuriem nepieciešama aizsardzība. Tiesa, iespējams, šeit ieņem uh, nepareizo pusi. Un nu, beigās vēlētos atgādināt par lieliskā profesora Bolkina darbu, kurš rakstīja par konstitūcijām kā kaut ko šausmīgu. Kad, nu, īstenībā uzdevums ir atrast šos brīžus, kad šīs konstitūcijas kaitē. Un es eh, tiesas un Enēviča eh, gadījumā minoritāšu aizsardzība tika atstāta novārtā Baltijas valstu gadījumā un, un arī šīs tiesības lietas saukt vārdos nav tas, ar ko Eiropas Savienība diemžēl izceļās. Kosta Kopu. Lielas paldies! Nākamā mūsu paneļa runātāja būs Dora Kostakopolu. Viņa ir atbildīgā par publisko politiku un ekonomiskajām attiecībām Vorikas Universitātē Anglijā. Paldies, priekšādātāji, godāmie deputāti, dalībnieki. Man ir ārkārtīgi liels prieks par to, ka varēju ierasties pie jums, lai runātu par pilsoņu politiku un pamatiesībām. Gribētu jo īpaši norādīt uz saikni eh, starp eh, Eiropas Savienības pilsonību un pamatiesībām, un jo īpaši gribētu pieminēt arī eh, Romu minoritāti. Es vēlētos atkārtināt, ka pagājušā gada rudenī Eiropas parlaments pieņēma ļoti nozīmīgu rezolūciju, un tāpat arī 95. gadā īsi pirms starpvaldību konferences, kas noved pie Amsterdamas līguma apstiprināšanas, tika pieņemta ļoti svarīga rezolūcija, kur Eiropas parlaments norādīja uz Eiropas Savienības pilsonības saikni ar pamatiesībām. Tas nozīmē, ka Eiropas parlamenta pieeja ir bijusi ļoti konsekventa atbalstu šo pozīciju, un es gribētu arī norādīt, kāpēc, manuprāt, šī saikne ir tik būtiska. Savu uh, uzstāšanos es gribētu sākt atsaucoties uz dzīnieku Meķu Arnoldu, kurš um, mm, rakstīja savas dzējas 19. gadsimtā. Meķu Arnolds uh, definēja civilizāciju kā cilvēkā humanizāciju sabiedrībā. Viņš uzskatīja, ka valstīm ir pozitīvs pienākums humanizēt un civilizēt uh, savus eh, pilsoņus, rēģējot uz eh, visu to vajadzībām, eh, kuriem ir kaut kādas problēmas. Tieši tāpēc humāna un humanizējoša politika un diskurs ir civilizētas politikas iezīme. Kaut arī Eiropas ekonomiskās kopienas līgums 1957. gadā neiekļāva atsauces uz cilvēktiesībām. Deklarācijā par Eiropas identitāti, ko dalībvalstis pieņēma 1973. gadā Kopenhāgenes samitā, deviņas toreizējās dalībvalstis pauda savu apņēmību veidot tiesisku un demokrātisku kopienu, kas atbilstu individu vajadzībām un saglabātu nacionālās kultūras daudzveidību. Tātad te ir runa par individu un par sabiedrību, kas ir savstarpēji saistīti, un tas parādās šajā deklarācijā. Tātad um, netiek norādīts, ka starp uh, šiem diviem ir kaut kādas pretrunas. Pavisam drīz komisija pieņēma komunikā... Uh, paziņojumu par pamatiesību aizsardzību Eiropas kopienā. Tālākajās desmitgadēs um, Eiropas tiesa un citas Eiropas Savienības institūcijas, piemēram, padoma un parlaments, strādāja pie tā, lai cilvēktiesībām tiktu piešķirta centrālā vieta Eiropas Savienības eh, tiesiskajā kārtībā. Sākumā savā judikatūrā tiesa uzstāja, ka cilvēktiesības ir neatņemama Eiropas Savienības tiesību vispārējo principu daļa. Tātad tās ir primārās normas Eiropas Savienības tiesībās. Eiropas parlaments deva savu ieguldījumu pamatiesību aizsardzībā, jo tas iekļāva pamatiesības Eiropas Savienības līguma projektā 1984. gadā un 1989. gadā tika pieņemta pamatiesība deklarācija. Pēc tam sekoja arī atsaucas līgumā uz Eiropas cilvēktiesību konvenciju, tāpat arī tika runāts par kopējām konstitucionālām tradīcijām Māstriktas un Amsterdams līgumos, un vēlāk arī tika sagatavota pamatiesību harta, kas tika proklamēta Nicā. Uh, Eh, šo eh, hartu grozīja 2007. gadā, un pēc eh, Lisabonas līguma tā kļuva juridiski saistoša. Tā ir saistoša visām institūcijām un dalību valstīm, kad tās mm, īsteno Eiropas Savienības tiesības vai ir atkāpis no tām. Tad, tad tas ir paredzēts hartā. Tātad harta atbalsta Eiropas Savienības pamatvērtības Pamatiesības ir pamatakmens gan um, politiskajā, gan arī uh, struktūrā, kur, kas ir Eiropas Savienības pamatā. Tātad te ir runa par to, ka um, pamatiesībām var jāriet roku rokā ar tiesisko kārtību Eiropā. Tā kā Eiropas Savienības pilsonība un pamatiesības ir um, Eiropas identitātes uh, pamata akmens, kā to ir norādījis arī Kolmērs, kādā veidā mēs varētu raksturot šīs attiecības. Tagad es vēlētos par to parunāt. No vienas puses mēs zinām, ka abas institūcijas ir iekļaušas skaidras atsaucas līgumā 90. gados, tātad te ir runa par um, mm, atsaucēm, konkrētām atsaucēm līgumā. Tāpat arī mēs zinām, ka abas institūcijas ir um, ievērojami attīstījušās. Petersona lietā 2008. gadā tiek uzsvērts, ka Eiropas pilsonības attīstības zinājspēks kopš Māstrihtas e, ir tas, ka ir parādījušās pamatiesības, kas ir ļāvušas arī veidoties konsekventai un pragmatiskai judikatūrai. Šo divu instanču paralēlā attīstība ir saistīta arī ar zināmu dubultošanos, un tiek runāts, ka tas ir pat vēlami, ka šīs divas, ka šie divi jēdzieni saplūst. Eiropas pilsonība varētu būt ar savu jēgu tikai tad, tā, tikai tad, ja tā sevi ietvertu pamatiesības, un Eiropas parlaments šo viedokli ir atbalstījis. Tas nozīmē, ka šī saistība varētu piešķirt daudz plašāku konstitucionālo statusu, un tas ļautu pāriet no homo ekonomikas paradigmas uz homo civitātis paradigmu. Eiropas Savienības pilsonība ir kosmopolīta pilsonība, un tai vajadzētu pastīties uz nediskriminācijas principu, un līdz ar to arī novērst tās nekonsekventu piemērošanu. Kaut arī šo priekšlikumu var kritizēt, jo līdz ar to pazūd abu šo instanču mm, īpatnības, uh, proti te ir runa par pilsoņu tiesībām, kā pilsoņu, uh, konkrētas uh, nācijas pilsoņu tiesībām. Es pilnībā atbalstu to, ka ir jānodrošina ciešāka saikne un arī sastarpēja neatkarība starp Eiropas Savienības pilsonību un pamatiesībām. Eiropas Savienības pilsonība un pamatiesības ir konsektuāli saistītas un tāpat arī tās ir normatīvi saistītas. Piemēram, ja dalībvalstis liedz apvienot ģimenes Eiropas Savienības pilsoņiem, uzliekot prasības, kas nav iekļautas 2438 direktīvas nosacījumos, vai arī tad, kad tiek stiprinātas pilsoņu tiesības, ierobežojot dalībvalstu tiesības, piemēram, tādā, kad netiek nodrošināta Eiropas Savienības pilsoņu brīva pārvietošanās. Uh, Attiecībā uz pēdējo pamatiesības nodrošina papildu aizsardzības līmeni, neļaujot izraidīt Eiropas Savienības pilsoņus. Savstarpējās saiknes padziļināšanas starp uh, pamatiesību hartu un Eiropas Savienības pilsonību rada daudz vairāk iespēju abu šo institūciju bagātināšanai. Uh, kāpēc uh, gan? Mm, pamatiesībām nevajadzētu respektēt privāto un ģimenes dzīvi, hartas 7. pants, un personas datu aizsardzību 8. pants. Varbūt to vajadzētu iekļaut arī pilsonības nosacījumos. Kolektīvas izraidīšanas aiz, aizliegums. Tas parādījās saistībā ar, ar Romu pilsoņu izraidīšanu no Francijas un Itālijas, un tas savukārt ir hartas 19. pants. Šādi nosacījumi ļautu labāk attainot realitāti attiecībā uz diskrimināciju pret romiem. EU MIDIS, kas ir Eiropas Savienības minoritāšu un diskriminācijas aptāja, norāda, ka Romi ir visvairāk diskriminētā grupa. Vairums Romu Čehijas republikā, Ungārijā, Polijā un Grieķijā jūta, ka viņus diskriminē balstoties uz viņu etnisko pierā... piedarību, un viņi šādu diskrimināciju ir izjutuši vismaz vienu reizi pēdējos 12 mēnešos. Bez tam arī Roma respondenti norādīja, ka viņi nepārzina nediskriminācijas likumus un visticamāk viņi neziņos par uh, diskriminācijas gadījumiem. Eiropas Savienība ir atzinusi, ka Romu iekļaušanai Eiropas Savienības dalībvalstīs ir vajadzīga īpaša apņemšanās attiecībā uz eh, struktūrālās nevienlīdzības samazināšanu nodarbinātībā, izglītībā, mājokļos un veselības aprūpē. Protams, ka diskriminācijas pārvarēšana attiecībā uz mājokļiem un nodarbinātību, uz piespiedu izlikšanu no mājokļiem, eh, romu um, geto veidošanos pašvaldībās un arī slikti dzīves apstākļi pieprasa ilgspējīgu rīcību. Uh, bet sociālās pilsonības attīstība Eiropas Savienībā varētu ļauta vērsties pret šo nevienlīdzību. Visi piekritīs, ka Eiropas Savienības pilsonība ir piešķīrusi īpašas pilnvaras invadīdiem, jo šādā veidā var samazināt nevienlīdzību, bet, diemžēl, nav izdevies apkarot um, vispārīgu struktūrālu nevienlīdzību vai arī minoritāšu diskrimināciju. Iedomāsimies šādu Eiropas Savienības sociālo pilsonību, kur būtu konkrēts atsācis uz sociālo aizsardzību, minimālajiem ienākumiem, lai nodrošinātu cilvēku cieņai atbilstošas dzīves apstākļus, piekļuvi veselības aprūpei, palīdzība bez, bezpajumtniekiem, um, aizsardzība um, darbā, tiesības uz uh, taisnīgu atalgojumu un aizsardzību no atlēšanas. Citiem vārdiem sakot, uh, šī mm, pilsonība sevi ietvērtu Eiropas Savienības sociālo pīlāru. Jau 90. gados es uh, runāju par to, ka šādu pāntu varētu iekļaut otrajā um, daļā līgumā par Eiropas Savienības darbību, norādot, ka visiem Savienības pilsoņiem ir pienākums izrādīt solidaritāti citi, pret citiem pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem. Uh, Šis pienākums ietvera cieņu pret eh, citiem cilvēkiem un noraida jebkādu sociālo marginalizāciju. Mm, nesen es arī norādīju, ka iespējamie sociālās pilsonības pienākumi varētu parādīties arī citos līguma nosacījumos, un te varētu būt runa par pienākumu dalībvalstīm un savienībai veicināt mm, vienādu attieksmi pret visiem pilsoņiem Eiropas Savienībā, veicinot līdzdalību darba tirgu un cīnoties pret eh, nabadzību, mm, bezpajumtnieku status un sociālo izstumtību. Tāpat arī tas varētu iekļa, ietvert pienākumu dalībvalstīm un savienībām veicināt iekļaujošu piekļuvi resursiem, tiesībām un iespējām piesa iesaistīties eh, demokrātiskā dzīvē. Tāpat arī ir jā, jāpiemēro institucionālā vienlīdzība visā, eh, visos politikas veidošanas līmeņos. Tiesību Eiropa ir cieši saistīta ar pilsoņu Eiropu, un savukārt demokrātijas Eiropa ir saistīta ar pilsoņu un tiesību Eiropu. Tātad no vienas puses harta un no otras puses Eiropas Savienības pilsonība ir kļuvuši mm, neskaidrāki jēdzieni, un tieši tāpēc mēs vēlamies, lai šie apstākļi mm, veidotu daudz labākus nosacījumus cilvēku dzīvē. Kāda ir hartas un pilsonības nākotne? Es domāju, ka šīs attiecības turpinās attīstīties, un Eh, šie jēdzieni viens otru bagātinās. Tātad tas attiecas uz savstarpēju atkarību un savstarpēju rīcību bez saplūšanas. Savienības pilsonība un pamatiesības līdz ar to ir eh, centrālie punkti labas pārvaldības sistēmā, kuras mērķis ir veicināt uh, savstarpēju uh, uzplaukumu. Lielas paldies, profesors kundzei! Nākamais runātājs ir uh, Balašs Tarnoks. Viņš pārstāv Budapeštas universitāti. Viņš ir strādājis pie Eiropas pilsoņu iniciatīvas, un viņš tagad tā, uh, prezentē šo iniciatīvu. Lūdzu, jums vārds. Yeah. Lielas paldies! Ir prieks uzstāties Libe komitejā, un savā prezentācijā es gribētu koncentrēties uz trim pamat jautājumiem, pagājušā gada ziņojumu par ES pilsoniem kontekstā. Tātad pirmkārt par eh, jaunāko šajā jomā, par eh, reformu, kā arī par to, cik svarīgi ir informēt ES eh, pilsoņus par savām tiesībām. Tātad pirmkārt runājot par nacionālajām minoritātēm un valodu dažādību, daudzveidību. Pagājušā gada ziņojums nosaka to, ka tradicionālās minoritātes, mazākumtautības ir tās, kuras eh, ir gadsimtiem dzīvojušas līdzās eh, vairākuma eh, kultūrām Eiropas kontinentā. Līdz ar to es iestādēm ir jāspēlē aktīvāka loma minoritāšu aizsardzībā, un šajā sņemē uzsvērts arī tas, ka es būtu jānosprauž augsti standarti mazākumu tautību aizsardzībai. Šeit mēs e, varam runāt par tādiem dokumentiem kā Eiropas reģionālo minoritāšu valodu hartu, kā arī vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību. Visas dalībvalsts tiek mudinātas ratificēt šos dokumentus, un arī valdībām ir e, jānodrošina valodu dažādība. Lūk, šie ir pamata aspekti, ar kuriem vēlos runāt. Ja mēs runājam par um, situāciju ar apsavienībā, vispirms jau jāuzsver tas, ka es tika dibināta, pievēršot uzmanību tam, lai uh, tiktu ievērotas uh, visu cilvēku tiesības, arī mazākumtautību tiesības, taču problēma ir tajā, ka mums nav specifiska mehānisma, uh, šo cilvēku aizsardzībai. Dalībvalsts parasti nevēlas paplašināt tvērumu, lai tas attiektos arī uz šiem cilvēkiem. Taču vietējām valodnie, valodnieciskajām minoritātēm ir jāsaņem šī aizsardzība, lai aizsargātu Eiropas Savienības kultūras mantojumu. Pagājušos gadu desmitos eh, tika izstrādāt vairāk risinājumi šai komplicētajai problēmai, un viens no populārākajiem risinājumiem bija transponēt Eiropas eh, padomes izstrādātos dokumentus, vadlīnijas eh, Eiropas eh, Savienībām. Tur ir ļoti labi aprakstītas normas un darāmais, taču tajā pašā laikā to tikpat labi var arī neievērot, līdz ar to transponēšana tieši ES tiesiem aktos būtu šobrīd visoptimālākais risinājums. Var teikt, ka šī gada 7. februārī pieņemtā parlamenta rezolūcija ir nopietnas solis, kas spērts šajā virzienā, jo tur ir noteikts, ka es ir atbildīga par to, lai tiktu aizsargāts mazākuma tautības un to tiesības. Un ir jāizstrādā es tiesību kopums, lai tiktu skaidri aizsargāts, nodrošināts šo mazākumu, mazākumu tautību tiesības. Tātad šobrīd ir tā, ka ēst trūkst efektīvi instrumentu, lai pāraudzītu šo cilvēku tiesību aizsardzību un to nodrošinātu. Uzraudzība ir vienmēr visos gadījumos vitāli svarīgs aspekts. Šajā rezolūcijā tiek aktīvi aicināta ES līmeņa uh, aizsardzība šo cilvēku tiesībām, tātad autoktonajām minoritātēm un valodu minoritātēm. Ir jādefinē, kādas tad ir šīs minoritātes, un agrāk nevienā rezolūcijā tas nav bijis konkretizēts. Otrs jautājums skar reformu, kas ir veikta attiecībā uz uh, Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Ir ieviestas vairākas izmaiņas gan izskatīšanas procedūrās, gan citas formātā, tas ir eh, koriģētas eh, šobrīd. Parādās tas, ka ir vairāk būtiski trūkumi šajā Eiropas pilsoņu iniciatīvas mehānismā, kas ir jārisina realitātēm Kopš 2012. gada, 2012. gada ir bijuši vairāki aicinājumi uzlabot šo iniciatīvas mehānismu. Pēc pirmajiem izvērtējuma gadiem parlaments 15. Eh, gadā oktobrī izdeva rezolūciju par šo iniciatīvu. Arī komisija nāca klajā ar ziņojumu par eh, pilsoņu iniciatīvu Taču iniciatīvas dienā Briselē Frans Timermans paziņoja, ka beidzot tiks reformēta šī iniciatīva, un mēs bijām priekšlikuma. Piemēram, šo trešdienu AFCO un līgumrakstu komitejā būs publiskās klausīšana un iedzīvotāju informēšana par uh, pilsonības uh, jautājumiem. Ziņojums par ēs pilnībā ir teikts tas, ka vajadzētu organizēt informācijas un uh, ja viņu sasaisti ar Eiropas Savienības projektu, ko nozīmē Eiropas Savienība. Tas arī veicinātu lielāku līdzdalību ES vēlēšanās, kas uh, tālāk gribētu arī minēt pāris uh, vārdus par um, minoritāšu iniciatīvu, eh, kurā iesības netiek pietiekami popularizētas, tās nepārzina cilvēki un eh, netiek izmantot instrumentu, ir grūti saprast šo instrumentu. Ja mēs eh, neinformējam cilvēkus par viņu tiesībām, tad Eiropas pilsēta. Tātad tur runa ir par cilvēkiem, kas pieder nacionālajām valodu minoritātēm un tiek uh, rosināts nostiprināt valodu un termiņš ir 3. aprīlis. Šobrīd ir aptuveni 650 būtu tie, uz kuriem atteiktu šī iniciatīva, jo viņi piedara tādai vai citādai minoritātei Eiropā, taču ir ļoti grūti mobilizēt šos cilvēkus. Parakstu vāga saistīta ar informācijas trūkumu. Cilvēki vienkārši nezina savas tiesības, un tas ir jāmaina. Un visbeidzot, ļoti svarīgi. Taču varam jau redzēt uh, vairākus pozitīvus uh, pavērsienus, piemēram, nesen šī gada ir Džiljana Mūra, kas pārstāv Eiropas komisiju un iepazīstinās mūs ar komisijas viedokli par vairākiem aspektiem, jaunāko notikumu attīstību šajā jomā lūdzu. Thank you very much for the invitation to come to speak to you. Liels paldies par uzaicinājumu nākt šeit uzstāties. Jā, man lūdza runāt par um, Eiropas uh, pilsoņu iniciatīvas ziņojumu. Šis uh, ziņojums jau tika pieminēts, un tas tika publicēts tieši pirms gada, 24. janvārī, tātad pirms gada. Un kas tad ir šis pilsoņu iniciatīvas ziņojums? Tas ir um, nākotnē vērsts dokuments, kas um, um, piedāvā iespēju pārdomāt to, ko Eiropas Savienības savā dalī, darbībā varētu uzlabot, lai pastiprinātu ES pilsoņu tiesības. Tas ir publicēts kopā ar 25. panta ziņojumu. Tas ir tehniskāks, eh, ko mm, paredzēja līgums, tātad, eh, lai um, līgums paredzēja, ka Eiropas komisijai bija jāizveido šāds ziņojums, un šis 25. panta ziņojums jau konkrētāk runā par ES pilsoņu tiesību piemērošanu konkrētā periodā. Uh, tātad šajā, mm, šajos abos ziņojumos nu, profesore uh, jau uh, to pieminēja par to, ka tiek saliktas lietas kopā. Jā, nu pilsoņu iniciatīvas ziņojums eh, ir šis starpdienestu konteksts. Mēs eh, cenšamies nestrādāt tikai savos ģenerāla direktorātos, mēs cenšamies arī um, izmantot plašāku redzējumu, eh, konsultējāmies publiski, arī izmantojam Eirobarometra atbalstu. 2000, ne, 2016. gada martā šeit parlamentā bija kopīga uzklausīšana pēc Jāfko un žūrī komitejām, kur bija runa par Eiropas pilsonību praksēm. Šī uzklausīšana komisijai sniedz ļoti svarīgu redzējumu, kas palīdzēja izstrādāt 2017. gada ziņojumu. Tātad tas ir process, kas noveda pie šī ziņojuma. Mēs to publicējam un kas notiek pēc tam. Tad notiek turpmākie pasākumi, institūcijas veic pārdomas par komisijas ziņojumu, un tātad pēc šī pagājušā gada ziņojuma padome, padome pieņēma savus secinājumus par ES pilsonību, tas notika pagājušā gada maijā, un tāpat bija diskusijas e, reģionu komitejā pagājušā gada decembra sākumā. Un pats parlaments pieņēma rezolūciju par ES pilsoņu e, ziņojumu 12. decembrī. Redzēsit, ka mm, mēs esam arī ļoti gandarīti par atgriezenisko saiti arī no parlamenta par šo ziņojumu, jo īpaši mm, šī rezolūcija bija ļoti derīga. Mēs varējām apzināt šo mm, tematu klāstu, kurus parlaments vēlējās, lai komisija ņem vērā. Pašā ziņojumā ir uh, četras galvenās prioritātes jeb tēmas. Tad, nu, izklāstīšu šīs eh, tēmas, es iepazīstināšu arī ar darbu, ko veicam, lai eh, piemērot šīs lietas praksē. Pirmā tēma ir nepieciešamība veicināt Eiropas pilsoņu tiesības un kopīgās vērtības. Un tātad mūsu pētījumā Eirobarometra aptauja parādīja, ka Eiropieši apzinās, uh, savu statusu, ja tomēr viņi gribētu uzzināt ko vairāk par savām tiesībām, viņam nav no pietiekama zināšana. Tas arī Eiropieši apzinās mm, savu statusu, ja tomēr viņi gribētu uzzināt ko vairāk par savām tiesībām, viņam nav no pietiekama zināšana. Tas arī mēšanas eh, kampaņu par ES pilsoņu tiesībām. Es ceru, ka jūs redzēsiet šīs eh, kampaņas pirmos augļus. Un jūs par eh, konsulāro aizsardzību no citu dalību valstu puses trešajās valstīs, ja tas ir nepieciešams. Tās ir tādas mazāk zināmas tiesības. Tad nu, šajā kampaņā daļa tiks veltīta tieši informēšanai par šo iespēju. Tāpat eh, m, dzīvojot citā dalību valstī. Vēl papildus tam, joprojām runājot par šo pirmo tēmu, veicināt uh, Eiropas Savienības pilsoņu tiesības un kopīgās vērtības. Lai varētu aizstāvēt šīs ES pilsoņu tiesības, komisija ir paredzējusi izstrādāt ziņu, ja raudzīsies, kā tiek piemēroti valstu likumi un vadlīnijas. Otra tēma, šis tēma lokas mūsu ziņojumā bija doma par mm, Eiropas pilsoņu dalības Eiropas Savienības dzīvēs stiprināšanu politiskajā dzīvēm. Viena daļa jau saistījās ar nepieciešamību pēc lielākas informētības, nu, saskaņā ar aptaujām vairums pilsoņu, mobilo pilsoņu bija lietas kursā par savām iespējām veicināt uh, šos paraugu prakses gadījumu redzamību, lai cilvēki varētu izmantot šīs tiesības un parūpētos par to, lai cilvēki izmanto savas tiesības balsot, pārceļoties uz citu dalību valsti. Tātad konkrēti. Šī gada aprīlī mēs organizēsim tehnisku pasākumu, tokārt nodrošināt augstu dalību vēlēšanās. Arī būs augsts līmeņa mm, pasākums par uh, Mm, šo paraugu praksi vēlēšanā, lai jaunieši un arī neaizsargātās personas varētu vairāk piedalīties to starp invalīdi un sievietes. Trešā saistās ar birokrātijas mm, samazināšanu mobilajamies pilsoņiem, lai viņi vieglāk varētu e, pārcelties mm, no viens dalībvalsts uz citu, lai tiem būtu vienkāršākas administratīvās procedūras, kas ir jāizpilda veicot šo soli tāds um, notiek diskusijas par to, tomēr doma ir tāda, ka pilsoņi varētu savus administratīvās um, um, procedūras veikt tiešsaistē. Šim priekšlikumam ir arī pielikums ar konkrētām procedūrām, kādas būtu jāparedz tiešsaiste. Piemēram, mašīnas reģistrācija citā dalībvalsts pastiprināšana un vienlīdzības nodrošināšana. Mm Te ir divas tēmas ietvertas, komisija daudz pie tā strādā, neaizmirstot par ļoti daudziem aspektiem, kas saistās ar šo ziņojumu daļu. Par vienlīdzības veicināšanu komisija vardarbību pret sievieti pagājušā gadā un um, zināsit, ka notiek um, pāruns par uh, priekšlikumu par privātās un darba dzīves līdzsvaru. Par drošības pastiprināšanu bija konsultācijas un Eurobarometra dati parādīja, ka pilsoņi ir nobažījušies par drošību, un komisija tad, nu, strādā pie par drošības pastiprināšanu. Bija mm, konsultācijas un Eurobarometra dati parādīja, ka pilsoņi ir nobažījušies par drošību, un komisija tad, nu, strādā pie iniciatīvas par nacionālās identitātes kartēm un rezidents jeb uzturēšanās dokumentiem. Doma ir pastiprināt drošības standartus šiem, arī pārbaudi, tāpat arī vienkāršot ikdienas dzīvi šo dokumentu turētājiem. Tas tiek darīts, lai uzlabotu ziņojumā, bet paralēli tam notiek pārdomas par to, kā pastiprināt Eiropas Savienības pilsonību, tā pastiprināt Eiropas Savienības pilsonību tālāk. Un šajā šīs grupas kontekstā es varēšu arī uh, grupu informēt par šīs dienas uzklausiem par vērtīgo ieguldījumu. Paldies, paldies arī visiem runātājiem. Paldies, kā ievērojāt jums atvēlēt pieci deputāti. Spinelli, Anna Gomeška un pārējiem tad. Vispirms Spinelli. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies runātāšu runāt īsi. Pirmais jautājums ir profesoram Kočenovam par Ferhofštā Nacionālās tradicionālās konstitūcijas ar vispārēju konstitucionālu, lik, vispārēju kosmopolitisku likumu. Man demokrātija cieši saistība ar tiesiskumu ir domāt cilvēku aizsardzībai, cilvēku interešu aizsardzībai. Tādēļ doma par to, ka ir jāsaglabā pamatlietas ES pilsonībām tiem pilsoņiem, kas ir apvienotajā karalistē un arī britu pilsoņiem, kas ir Eiropas Savienībā. Šī doma, ka ir jāsaglabā ES pilsonība šiem pilsoņiem, uh, pastāv tāpēc, lai nodrošināt tiesisko drošību visiem tiem cilvēkiem, kas ir izvēlējušies dzīvot tajā vai citā vietā, balstoties uz Eiropas Savienības uh, tiesībām, likumiem un, attiecīgi, esot pārliecībā par to, ka ES pilsonība viņus aizsargās. Šī garantija viņam tik piešķirta uz visiem laikiem. Tādēļ Par to ir jādomā. Es personiski neticu tam, ka Britu vēlētāji nobalsoja par tiesību zaudēšanu. Taču šāds risks šobrīd pastāv, ja mēs sakojam eh, priekšlikumu par Settle States un um, Britu valdības pašreizējai ievirzēji. Otrs jautājums man būs uh, eh, Mārs kundze Eiropas komisijas uh, pārstāvē, kas runāja pēdējām, runājot uh, par uh, šiem settle status, statusiem un par uh, Eiropas Savienību 27 dalībvalstu sastāvām. Vai es varētu lūdzu precizēt uh, savus komentārus? Un tālāk jautājums Kostakopulu kundzei, profesorai Kostakopulu. Par sociālajiem jautājumiem un sociālajām tiesībām gribētu arī par šo jautājumu saņemt sīkākus komentārus. Un visbeidzot, eh, Tērnu kungs par um, Eiropas pilsoņu iniciatīvu un tās reformu. Šī iniciatīva ir ļoti Uh, diskutabas jautājums, jo nu, tādiem īstiem panākumiem tā nekad nav vainu, vainagojusies. Kā tad tie grozījumi, kas ir uh, ieviesti komisijas priekšlikumā, varētu nodrošināt to, lai parādītos arī Eiropas Savienības tiesas uh, nolēmumu pamatprincipi gan SEFPEK, gan arī pārējos jautājumos šī drošā pakotnes iepaka ir iespēja daļēji reģistrēt iniciatīvas un paralēli tam ir arī iespēja pārdefinēt uh, tiesību akta līgala akta jēdzienu, kuru komisija minēja, runājot par likumu grozīšanu ko varētu nodrošināt uh, Eiropas pilsoņu iniciatīva, kas ir vainagojusies panākumiem. Thank you so much. Paldies. Nedomāju, ka mums vajadzētu šeit piesaukt konkrētus profesores, uh, Kosta Kopolu teiktais par to, ka civilizācija ir eh, cilvēku humanizācijas tirdzniecības produktu. Gribēju runāt par eh, šīm eh, zelta vīzām un investoru programmām. Ar šo programmu palīdzību viņi ir iegūši savu bagātību. Īsnībā tādā veidā tiek atbalstīta naudas atmaskāšana un Eiropas Savienībā tiek importēta noziedzīgi. Vai jums nešķiet, ka akadēmiķiem un līdz ar to arī Eiropa mm, nodrošināšu ko īpašu valstī, nodrošināšu konkrētus sasniegumus šai valstī. Te es runāju par šīm apsolies komisāra Jurova. Es īsti nesaprotu, kāpēc eh, Timermans nav pieķēries šī jautājuma risināšanai, un tāpat arī es gribētu zināt, Josef, es atvainojos par eh, savu balsi, bet eh, šķiet, ka um, Centrāla Afrikas Republikā mana balss ir izgājusi dažādus transformācijas procesus. Mm, man balss līdz ar to ir mazliet uh, savādāka, ceru, ka smadzenē nekas nav noticis, un tāpēc uh, gribētu pastāstīt jums par uh, dažām lietām, kas man šķiet svarīgas. Dīvainā kārtā, un te es gribētu uh, atgādināt, ka šī uzklausīšana ir saistīta ar, ir arī ar kādu iniciatīvu, kuru es izvirzīju pirms kāda laika. Mums vajadzētu padomāt, kā mēs varētu virzīt uz priekšu Eiropas pilsonības jēdzienu. Šis jēdziens galu galā pastāv jau kopš uh, Eiropas Savienības pirmsākumiem. Tiek uh, spriests par to akadēmiķu aprindās, bet eh, praktiski par to netiek runāts. Kas tad īsti ir pilsonība? 20, uh, eh, spriests par to akadēmiķu aprindās, bet eh, praktiski par to netiek runāts. Kas tad īsti ir pilsonība? 21. gadsimta sabiedrībā un arī 20. gadsimta pēdējās desmitgadēs pēc Māstriktas līguma parakstīšanas uh, Pilsonība, manuprāt, nozīmē, ja jūs nevēlaties būt Eiropas Savienības pilsonis, jo jūs esat nolēmuši, ka Eiropas Savienības neko nenozīmē, nu tad jūs varat būt trešās valsts pilsoņi. Mēs nu, pret jums tā arī izturēsimies. Galgo... Paldies, Sofija. Jā, paldies priekšsādātāji un paldies eh, trīs eh, cienījamiem akadēmiķiem, atvainojos, ja mani jautājumi atkārtos to, ko jau minējāt, taču tā kā nokavēju, tad varbūt visu nedzirdēju. Runājot par uh, pilsonību Eiropas Savienībā un ārpus tās, uh, šķiet, ka tas kļūst par ko ekskluzīvu, nevis inkluzīvu, iekļaujošu. Šķiet, ka tas tagad cilvēkus nošķir no citiem un distancēm, nevis otrādi. Tika minēti divi jautājumi ir tik tiešām ārkārtīgi interesanti diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar tā saucamajām zelta vīzām un post-Brexit jautājumiem. Es ļoti piekrītu komentāriem par zelta vīzām. Tam nav pilnīgi nekāda sakara ar pilsonību, tas nekādā veidā neatspoguļo to, ka cilvēks ir pilntiesīgs, labs uh, kopienas dalībnieks. Tas ir vienkārši veids, kā iepludināt naudu Eiropas Savienības tirgu un tam piekļūt. Tam nav nekāda sakara ar pilsonību. Un kolēģis ļoti pienācīgi teica, ka pilsoņiem ir jāvar sevi identificēt ar Eiropas Savienību. Un, uh, taču eh, nepiekrītu par Brexitu, jo cilvēkiem atņems eh, šīs tiesības ne jau pēc viņa paša izvēles, bet tādēļ, ka citi nobalsoja tā. Viņi sevi ļoti identificē ar Eiropas Savienību. Viņi paši piedāvāja to, ka varētu pat maksāt, lai varētu saglabāt vismaz daļu Eiropas Savienības tiesību. Ja jau mēs ļaujam zelta vīzes, tad kādēļ mēs nevarētu to atļaut? Tālāk eh, jautājums par eh, to, ko minējāt ievadā. Nīderlandes tiesvedība par eh, Britu pilsoņiem Nīderlandē, kas lūdza tiesu izskatīt to, vai Brexits automātiski nozīmē to, ka viņi zaudē Eiropas Savienības pilsonību, jo ES pilsonība sako nacionālajā pilsonībai, bet tās ir divas dažādas lietas. Mēs gribētu uzklausīt jūsu viedokli par to. Trīs noslēdzošie komentāri. Vispirms gribētu uzklausīt trīs uh, akadēmiķu viedokļus uh, par uh, tiesību likuma projektu. Tālāk jautājums par ID kartēm un par drošības apsvērumiem tas man izklausās eh, pēc tā, ka aizmuguriski mēģinam ieviest drošības pasākumus, kam nav nekāda sakara ar pilsonību. Un visbeidzot, eh, tīri protokolam vēlos teikt to, ka ļoti bieži šeit runa ir par vispārējiem tādiem jautājumiem uzmanības piesaistīšanai, bet eh, realitātē problēma ir daudz dziļāka. Runājot par Eiropas piloņu iniciatīvu, pēdējās vēlēšanās eh, piedalījās 170 miljoni cilvēku. Ja mēs vēlamies, lai ES būtu caurskatāmāka, demokrātiskāka, pārskatatbildīgāka, mums eh, ir eh, jāpievēršam. Birgita Sipel. Paldies! jūs varētu to konkretizēt tālāk jautājums par nacionālajām un valodu minoritātēm. Visiem pilsoņiem vajadzētu vienas un tās pašas tiesības lēmumu pieņemšanas uh, tiesībām Eiropas uh, Savienībā. Es tiešām gribētu, lai mūsu valstis mūs labāk informētu par to, kādas ir mūsu tiesības vīzām. Es domāju, ka mēs visi esam viensprātis par to, ka nevajadzētu atļaut pirkt Eiropas Savienības. Mūsu šīsdienas diskusijā izcelt konkrēti vienas valsts negatīvo, pie kuriem vēlējos pievērsties, bija par pilsonību, par pilsonības reformām. Tātad, teiksim, mazgadīgiem, kas ierodas eh, konkrētajā valstī, lai šie būtu tie kriteriji. Tie, kam ir ES pilsonība, ir arī kādas no dalībvalsts pilsonībām pilsoni. Uzskatu, ka, lai nodrošinātu iespēju visiem cilvēkiem Eiropas uh, dalībvalstu pilsonību ar ES pilsonību. Daudzi uzskata, ka ir jāmodificēt uh, nosacījumus pašu valstīs uh, kļūšanai par pilsoņiem. Jāatzīst tas, ka bērni, kas dzimst un aug, e- atkal dzīves gājums. Paldies! Helga Stīvins. Thank you, Chair, colleagues. Gribētu runāt par um, nedzirdīgajiem cilvēkiem. Viņiem ir ēs pilsonība no dažādām dalību valstīm arī tomēr. Šie cilvēki turpina saskārties ar dažādām barjerām, proti piekļuvi informācijai, un grūtībām komunicēt. Un, kad mēs runājam par kultūru, nedzirdīgos cilvēks, bieži vien viņi tomēr tiek aizmirsti. Runājot par diversitāti, mēs runājam par šīm runātajām valodām, bet aizmirstam zīmju valodu. Uh, Un tad, nu, lūdzu, kāds būtu jūsu plāns attiecībā uz nedzirdīgajiem cilvēkiem un uh, zīmju valodas izmantošanu? Īpaši runājot par, jūs uh, varat apliecināt, ka viņiem varētu piešķirt uh, valodas minoritātes status. Es domāju, ka tā, tas varētu būt jūs pati sevi par tādu izjūtu. Es vēlētos arī gūt apstiprinājumu no jūsu puses par šo satvaru, kā jūs redzat nedzirdīgos. Un um, komisijas šanu šajā zīmju valodā un bija ļoti plašs atbalsts no parlamenta. Tad es vēlētos no mm, komisijas puses dzirdēt, kāda būs jūsu turpmākie pasākumi saistībā ar šo rezolūciju. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai komisija un tāpat arī citas ES institūcijas darītu savu darbu un spēlētu savu lomu attiecībā uz zīmju valodu un rezolūciju. Priekšstādātājs, liels paldies! Neviens vairs nav pieteicies runāt. Es domāju, ka ir izskanējuši ļoti interesanti jautājumi. Došu vārdu tagad visiem runātājiem. Sākumā Kočenova kungam vārds, un nu, pēc tam uzklausīsim dalībniekus tādā pašā kārtībā kā prezentācijās. Paldies par eh, izcilajiem jautājumiem Es domāju, ka mums eh, ir savstarpēji sapratne jautājumos. Vispirms vēlētos runāt par Brexit jautājumu. Es piekrītu Engela kungam pilnībām. Ne. Tā iemesla dēļ, ka viņi paši nobalsoja par izstēšanos, bet eh, tāpēc, ka 50. pants ir pretrunā ar šī paša līguma citu pantu, kur ir teikts, ka līgumi tiek eh, pieņemti mm, bez termiņa. Mm, bet, nu, tad, nu, šis termiņš tomēr sanāk. Es nevēlos pārāk detaļās ieslīgt, bet 50. pants paredz to, ka šāda izstāšanās varētu būt iespējama un es pilsonība ir viens no galvenajiem pīlāriem kas veido Eiropas Savienību. Pirmais ir tirgus, otrais ir mm, šī pilsonība. Tas ir līguma trešais pants. Ja mēs eh, uzticīgi turamies pie līguma teksta, tad ir neiespējami aizstāvēt eh, š, un eh, šais pants. Ja mēs uzticīgi turamies pie līguma teksta, tad ir neiespējami aizstāvēt š, un. Uh, um, spekulēšanas, tad mēs um, aizstāvēsim pašu, aizstāsim pašu Britu viedokli ar saviem sprilēmiem vienkārši uh, kādas valsts demokrātiskās procedūras rezultātus tām um, atmesta un uz... pieļauj šādu atšķirības starp pilsoņiem un nepilsoņiem. Nu, bauda paši pilsoņi. Eiropas Savienībā es nepilsonis, kas uh, ierodas no Luksemburgas, no tas vērā visas uh, tiesības un tiek um, neņemti vērā šie trešo valstu pilsoņi attiecībā uz šīm tiesībām. Tā ir vēlētos šeit izteikt paziņojumu, es nepārstāvu šeit Maltas valdību, pats nes maltietis, tomēr mans uzdevums būtu precizēt, ties bez kādam morāliem aizspriedumiem, jo te tieši tiek precizēta Eiropas Savienības pievienotā vērtība, kādu esam izveidojuši. Pievienotā vērtība ir tālinietis, kas ir dzimis um, Luksemburgā, un viņam vajadzētu būt tādām pašām tiesībām, kā itālim, neraugoties uz to, ka nav itāļu valodu noteiktu statusu. To neizvēlas to nepiešķirt, tāpēc, ka ir kādas vērtības, tas uh, nav pats populārākais viedoklis, tomēr tam nav nekādas ētiskās vai morālās komponentes. Mm, tas darbojas negatīvi. Angela kungs ir pro-amerikāniski noskaņots. Viņš dodas daudz uh, retam iedarbojas ar dažādām struktūrām, fórumiem, dalībvalstīs, tad tā ir pozitīva uh, Iniciatīva pilsonība ir ekskluzīva. Māras kundze. Paldies. Tika uzdots jautājums par uh, komisijas iniciatīvu attiecībā uz ID kartēm un uzturēšanās dokumentiem. Šī iniciatīva ir iekļauta Eiropas komisijas 2018. gada darba programmā. Pašlaik komisija gatavo ietekmes izvērtējumu, Un eh, tiesību priekšlikuma pieņemšana ir paredzēta uz eh, šī gada 17. aprīli. Būtībā te ir runa par divām daļām. Tātad eh, uzturēšanās dokumenti no vienas puses un ID kartes no otras puses. Uzturēšanās dokumenti saskaņā ar direktīvu par brīvu pārvietošanos ir dokumenti, kas tiek paredzēti trešo valstu ģimenes locekļiem pārējiem Eiropas Savienības pilsoņiem, piemēram, man, kas dzīvo Beļģijā, ir uh, noteikti standārti attiecībā uz to, kādus dokumentus es varu saņemt. Um, Beļģijā tā ir tāda kā ID karti, kas var uh, radīt zināmu apjukumu. Citās valstīs tas ir tikai papīra gabals. Komisija ar savu ietekmes izvērtējumu mēģina saprast, vai vajadzētu noteikt konkrētus standārtus attiecībā uz uzturēšanās kārtēm. Un šeit nav nekādas saiknes ar to, ko pieminēja Spinēlī kungs attiecībā uz uh, pastāvīgā iedzīvotāja statusu Eiropas Savienībā. Tā ir tāda daļa no iniciatīvas. Otra daļa iniciatīvā ir um, ideja kartes. Uh, Direktīva attiecībās brīvu pārvietošanos ļauj jums iebraukt jebkurā dalībvalstī ar jūsu pasi vai ar jūsu ID karti, un to var darīt arī eh, šķērsojot Eiropas Savienības ārēju robežu. Tieši tāpēc arī drošības aspekti ir tik būtiski attiecībā uz ID kartēm. Mēs mēģinam saprast, vai nevajadzētu ieviest standartizētas drošības procedūras. Ir eh, pierādījies, ka dažām ID kartēm čipi nedarbojas, tāpat arī uh, um, konkrētu valstu ražojumi vienkārši neiet um, pasu uh, nolasītājos, uh, šīs pasas nevar nolasīt un tā tālāk. Mēs uh, vēlamies atvieglot šo brīvo pārvietošanos un veicināt arī drošību. Mēs uh, nekādā veidā negribam harmonizēt nacionālās ID kartes. Tās paliks tādas pašas. Dažās valstīs tās var izmantot dažādiem mērķiem, piemēram, Beļģijā es uh, tās to var izmantot aptiekā. Vienīgais ko mēs šeit pētām, ir eh, standartizētas eh, drošības eh, iezīmes ID kartēs. Ietekmes izvērtējums turpinās. Mēs esam šeit noteikuši jau vairākas alternatīvas. Es īsti nezinu, kas ar to viss notiks, bet mēs to visu pašlaik pētām. Otrs punkts. Tik uzdots jautājums, vai vajadzētu harmonizēt pilsonības iegūšanas procesu. Kā jau norādīja pārējie runātāji, Eiropas Savienības tiesībās pilsonība ir dalībvalstu kompetencē. Tomēr ir jāņem vērā, ka dalībvalstīm piešķirot vai atņemot pilsonību ir jāievēro Eiropas Savienības tiesības. Tas būtu pirmais punkts, kas ir jāņem vērā attiecībā uz pilsonību. Daudzie runāja arī par zelta vīzām vai par uh, pilsonības investīciju programmām. Komešas kundzes vairs nav klāt. Komisāra Jūrova ir paziņojusi, ka līdz šī gada beigām komisija publicēs ziņojumu par eh, dalībvalstu programmām, ar kurām tiek piešķirta pilsonība investoriem. Pašlaik komisija strādā pie pētījuma, kas eh, palīdzēs gatavot šo ziņojumu, un mēs mēģinām pētīt praksi visās dalībvalstīs. Pētām dalībās tiesību aktus, vadlīnijas un praksi. Šis eh, ziņojums eh, sniegs arī vadlīnijas, un tam ir jābūt gatavam līdz šī gada beigām. Pēdējais, uz ko es vēlējos atbildēt, Stīvens skundzes jautājums. Rezolūcija par zīmju valodu un kā komisija eh, rīkosies šajā gadījumā. Es atvainojos, man nav nekādas konkrētas atbildes, bet es jau norādīju, ka uh, mūsu pilsonības darba grupā mēs sadarbojamies arī ar citiem komisijas dienestiem, un es zinu, ka notiek darbs pie tā, lai beidzot nodrošinātu pieejamības aktu un lai tiktu ratificēts Marakešas līgums. Tāpat arī paturpināšu par šo rezolūciju, kas tika pieminēta. Es runāju arī par demokrātiskās līdzdalības veicināšanu. Līdz gada beigām mēs noteikti strādāsim tālāk pie šīs rezultātu. Proti starp parlamentu un padomi būs ļoti grūti atrast kopsaucēju. Tas faktiski arī būtu viss, kas man šobrīd sakāms. Paldies, Sofija. Vai kāds no deputātiem vēlētos uh, komentēt? Par šo jautājumu ir jāizsakās. Esmu pateicīgs par visu to informāciju, ko saņēmām. Katram, protams, būs atšķirīgs viedoklis. Tas būs atkarīgs no dalībvalsts, no valdības. Katrā dalībvalstī šis skatājums, Sofija, kur un kā tad mēs varētu rast eh, šo vienošanos. Ir vairāk aspekti, par kuriem mēs jau varējām vienoties šeit starp dažādām politiskajām grupām, attiecībās vairākām fundamentālām problēmām, un kur tad ir šīs pretrunas starp uh, parlamentu un padomu, vai es varētu konkrēti citēt uh, šīs problēmas, Sofija. Jā, nu, te ir diezgan daudz nesaskaņu. Es um, vedu sarunas balsoties uz mandātu, kas šeit tika pieņemts, protams. Un mans skaidrs mērķis ir panākt plašu vairākumu, jo tas ir ļoti sensitīvs jautājums, un to nevar tā dabūt cauri ar nelielu man, vairākumu. Ir nepieciešams plašs vairākuma atbalsts. Es uh, Sīkāk uh, varbūt nekomentēšu par detaļām, bet jāteic, ka vienošies esam tieši detaļās. Padome vēlas ierobežot uh, pārvietošanās brīvību. Tur nav runa par burtiskā ziņā aizturēšanu, bet gan drīz tādas dalībās, kā piemēram Vācija, kur ir reģionāla sistēma uzņemšanas nosacījumiem, balstoties uz uh, viņu administratīvajiem un pārvaldības noteikumiem viņiem ir iespēja noteikt, ka cilvēkiem jāpaliek tādā vai citādā reģionā, taču to var interpretēt arī tā, ka var cilvēkus uh, vienkārši uh, kaut kur nozīmēt uh, un nelaist no turienes ārā, apgalvojot to, ka tur jau nav aizturēšana, tur vienkārši ir pārvietošanās ierobežošana. Ir dalībvalsts, kas saka, ka, uh, nu, mēs jau tāpat to jau darām, tas tagad tikai atrunāts ir likumā. Bet uh, jājautā, tad kādēļ tas būtu jāatrunā, vai nu tās dara ko nelikumīgu, vai arī nav jēgas to tagad kodificēt. Katrā ziņā jautājums ir par to, kādu signālu, kādu informāciju cilvēki saņems, un, manuprāt, uh, jo vairāk informācijas cilvēkiem būs, jo mazāk problēmu viņi radīs. Es nesaprotu, kādēļ padomu vēlas eh, ierobežot šo informāciju, kādēļ eh, tikai apsvērumos var eh, to vai ko citu minēt, kādēļ jābūt tam visam konfidenciālam. Uzskatu, ka šāda konfidenciāla pieeja nav nepieciešama katrā ziņā, kad vienosimies, pilnīgi noteikti informēšu jūs. Paldies! Tagad uh, pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam par Savienības pārmitināšanas uh, sistēmas uh, satvaru. Par šo failu jau organizēti divi trilogi 13. decembrim, 17. janvārim. Un tagad došu vārdu Bjorkas kundzei, kas īsi iepazīstinās ar situāciju šī faila sarunās. Pēc paldies runāšu īsi. Vispirms vētos pateikties ēnu referentiem, kas ļoti aktīvi piedalījās arī trialoga procesā. Mums pirms uh, gada noslēguma bija pirmais trilogs vēl Igaunijas prezidentūras laikā, kad izklāstījām mūsu vispārējās pozīcijas, un uh, par būtiskākiem jautājumiem pēc būtības diskutējām jau Bulgārijas prezidentūras laikā 17. janvārī. Kā to jau paskaidroja Sofija, ir skaidrs, ka ir diezgan liels atšķirības uh, mūsu nostājās un saskaņā ar manu mandātu, kā sarunvedējai Mums ir uh, tāda pozīcija, kas ir ļoti tuva uh, humanitārajai uh, nostājai, un uh, um, tas uh, cieši sasaistās arī ar ANO vadlīnijām, un, protams, par to vēl varētu diskutēt arī sīkāk. Tātad otrais trilogs jau bija kopā ar bulgāru kolēģiem, tad runājām par uh, humanitārās uzņemšanas mērķi un procedurālajām uh, sakām, par to vēl būs sīkāk uh, jārunā, un, protams, arī vēl ēnu referenti iesaistīties, lai, iesaistīsies, lai precizētu koplikumdevēju nostāju. Jādiskutē par kritērijiem, par uh, neatbilstības pamatojumu. Ir būtisks atšķirības nostājās te parlamentu un padomi sevišķi par pamatiem neatbilstībai, jo šeit ir divas dažādas procedūras - humanitārā un uh, pārvietošanas procedūra, un mums būtu vēl jāpiestrādā, lai rastu kopsaucējus. Trešais trialogs būs ar tādā ļoti sadarbības garā ar Bulgārijas prezidentūru, protams, arī ar ēnu referentiem, un es domāju, ka varu tikai uzsvērt to, cik svarīgi arī komisijas uh, iesaiste ir cik svarīga. Un es domāju, ka ja mēs tiksim ar to galā, tad uh, es varēs uh, sevi pozicionēt kā globālo spēlētāju, kurā ir droša vide cilvēkiem. Paldies! Šī tēma ir ļoti interesanta, un es gribētu uzzināt, ko vairāk detaļas, kas ir kādas tehniskas problēmas ar tulkojumu. Es runāšu, turpināšu runāt savā dzimtajā valodā. Ir ļoti svarīgi, lai mēs diskutētu par šiem jautājumiem iedēju vēlēšanu laikā. Un uh, prezidents, kas Čehijas republikā uzvar, varēja vēlēšanās, bija kandidāts, kurš bija pret imigrāciju. Tātad te runē par fundamentālu problēmu. Ir tātad domstarpības ar padomi, cik saproti, un uh, pat šeit parlamentā mēs savā starpā. Paldies! Es domāju, ar to mēģinām izveidot Eiropas Savienību par uh, globālu spēlētāju, kur ir uh, droša, uh, uzticama, lai pilnīgi visas dalībvalstis iesaistītos. Tā ir viena no lielākajām atšķirībām. Mēs ar ēnu referentiem diskutējam par to, kādus kompromisus mēs varētu, ka ir vai nav jāiesaistās visām dalībvalstīm. Sofija, eh, vai vēlaties eh, uzdodreiz norādījāt to, ka tas ir vis, viens no vissensitīvākajiem jautājumiem šobrīd dalībvalstu politikās. Es to redzu šādi padomes ideoloģija un mazāk par to, kas tiešām realitātē darbojas. Ideāli un realitāte bieži ir diezgan tālu stāvoši. Rādām valstīm, paldies! Lielas paldies! Tagad pievērsīsimies nākamajam punktam, kas ir pēdējais mūsu darba kārtībā plašsaziņas līdzekļu plurālisms un brīvība Eiropas Savienībā Spinelli kundze prezentēja savu ziņojumu 11. janvārī. 227 grozījumi ir tikuši iesniegti no komiteju locekļiem šī ziņojuma sakarā. Došu vārdu Spinelī kundzei par to, kāda ir situācija saistībā ar šiem grozījumiem un kas bija tie jautājumi, kas interesēja kolēģus šajā tik svarīgajā jautājumā. Spinelī kundze, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms jau vēlējos pateikties ēnu referentiem par izsniegtajiem grozējumiem. Un katrā ir svarīgas lietas, un augstu vērtēju to, ka daudzos bija pozitīvs eh, tāds skatījums un vēlēšanās iekļaut pozitīvas lietas tekstā. Es domāju, ka turpmākās tikšanās bija pozitīvs eh, tāds skatījums un vēlēšanās iekļaut pozitīvas lietas tekstā. Es domāju, ka turpmākās tikšanās eh, ar ANU referentiem būs pilnīgi noteikti ļoti konstruktīvas. Vispirms jau vēlētos atkārtot eh, to, kas man kā referentei ir vissvarīgāk. Es neuzskatu, ka būtu jāsniedz instrukcijas eh, parlamentam par to, eh, kā rīkoties, lai noteiktu to, vai tradicionālajie mēdījie saka vai nesaka taisnību, jo vienkārši tāpēc, ka uzskatu, ka nav vienas vienīgas pareizās interpretācijas par to, kas ir vai nav taisnība. Nav tā, ka mēdīja ir tāds patiesības eh, orākuls. Eh, nereti runa ir par eh, interpretāciju, un tas ir jāsaprot. Šāda ierobežošana ir iespējama tikai autoritāros eh, režīmos. Mūsu redzējums nav šāds, eh, bet gan politisks. Eh, un mūsu politika parlamentā, vismaz manuprāt, ir izīt uz to, lai apkarotu brīvības ierobežošanu un plurālismu un brīvību mēdījos, ko aizvien vairāk šobrīd apdrauda sociāla ekonomiskā krīze. Un tajā pašā laikā ir jāsaprot tas, ka uh, Mēdīju pasauli ir joprojām ceturtā vara, kas ir neatkarīga no pārējām trim varām un sevišķi no politiskās varas un tostarp arī no mūsu parlamenta varas. Šīs ceturtās varas būtība un funkcija ir kritika. Un šeit esmu balstījusies uz Mišela Fuko Maksimu par kritiku, kas ir māksla, ko veids pārvaldītie, pārvaldāmie. Un rezolūcija nekādā veidā neignorē to, ka ir problēma ar šīm fake news viltu ziņām, kas uh, arī parādījās daudzos grozījumos un kas ir viens no būtiskākajiem ziņojuma aspektiem. Manu viedokli jūs zināt, un to arī atkārtoju ziņojumā. Neuzskatu, ka fake news viltu ziņas ir jauns fenomens, vai ka tas būtu fenomens, ko ir iespējams uh, ierobežot vai izmantot tikai ar interneta starpniecību. Atcerēsimies kaut vai Irākas karu un masu iznīcināšanas ieročus. Praktiski visi kari, kurus uh, veikusi ASV ar vai bez Eiropas uh, līdzdalības ir kropļotā veidā atspoguļota tradicionālajos mēdījos, sagrozītā veidā ir atspoguļoti. Tātad runa nav tikai par internetu. Un sevišķi man patika grozījumi, kuri sasaucās ar šo redzējumu. Vēlētos, lai šis teksts koncentrētos uh, uz šo tēmu par plurālismu un mediju brīvību. Un lai tas uh, nekļūtu par uh, transversālu um, tekstu, kur būtu Uh, šis tvērums uh, paplašinātos līdz uh, terorismam un starptautiskajai drošībai. Jautājums, kas skar demokrātiju un tiesiskumu, ir ļoti svarīgi šajā kontekstā pašcensūra, žurnālistu aizsardzība, trauksmes celāja aizsardzība Šīs problēmas ir šobrīd eh, startautiskas, pārnacionālas, un tādēļ ir svarīgi, lai būtu tekstā atrunātas eh, konkrētas eh, vērtības principi, ieviešot jaunus mehānismus, kas būtu neatkarīgi. Ir šāda mehānisma ieviešana parādās grozējumos, kas ir piedāvāti, lai pie, liktu klāt arī pārējās problēmas, kas šeit parādās, kā piemēram neutralitāte, ko ASV nesen apdraudēja jaunākie pieņemtie lēmumi, kā arī nepieciešamība veicināt mēdīju pratību Uh, sevišķu sabiedrības vidū un citi jautājumi, to starp uh, publiskā pakalpojuma nodrošināšana, maksimāla neatkarība, neskatoties uh, no politiskā, neskatoties uz politisko vai ekonomisko spied. Likumi par nomēlnošanu, manuprāt, ir riska faktors, jo tie var aizsargāt, pārspie, pastiprināt politiķus un kriminalizēt uh, žurnālistus, uh, kas var apdraudēt vārdbrīvību. Tātad uh, uzskatu, ka ir jāpievērš uzmanība šiem aspektiem, koriģējot likumus tā, lai tie atspoguļot šo situāciju. Tālāk jautājums par naida runu tiešsaistē. Uh, Komisija 16. gadā maijā pieņēma dokumentus par šiem jautājumiem. Uzskatu, ka šeit runa ir par smagu problēmu, ņemot vērā ietekmi, kāda šobrīd ir Facebook, internetam kopumā un arī informātikai kopumā uz cilvēku dzīvi. Uh, Un tātad noslēgumā var teikt, ka ieguldītais darbs ir ļoti apsveicams un kompromisi šodien jau, manuprāt, tika izsūtīti. Paldies! Paldies! Sākumā došu vārdu ēnu referentiem Milaukungam. Lūdzu vārds. Paldies priekšsādātājiem. Não vou escalpelizar toda a matéria tratada. Paldies. Es nevēlētos um, par zēmu novērtēt manu grozījumu svarīgumu. Tomēr nu, man jārunā par dažiem no tiem, kas saistās arī uz um, referentes um, teikto. Mēs dzīvojam vērtību sabiedrībā. Es nevēlētos atbalstīt anarhai, a, an, arhaiskas um, arotbiedrības. Es ticu tiesiskumam un uh, tam, ka mēs dzīvos noteiktos apstākļos, ir likumi, kuros gadījumā ir jārunā par likumu konfliktu, un šis temats ir aptverts. Mums kā pilsoņiem ir tiesības iegūt informāciju, bet tāpat mums ir tiesības uz integritāti un uz reputācijas aizsardzību. Tas nozīmē, ka nevien par citiem cilvēkiem, nereti izmantojot ļoti spēcīgu uzbrukuma arsenālu mm, ar eh, plašu publiku, daudz sakotājiem, kas tad lielā mērā var ietekmēt cilvēka integritāti un eh, reputāciju, ko vajadzētu balstīt eh, vērtībās un principos. Protams, ir dažādas patiesības versijas, kas var līdzās pastāvēt, tomēr tas nenozīmē, ka jebkurš brīvi iepriekš paredzētā veidā cenšas uh, aizskart otru personu, iz, viņi vēlas uh, laimīgu nākotni, es nāku no valsts uh, Eiropas dienvidos, kur uh, reputācija ir ārkārtīgi svarīga nozīme. Es domāju, ka es varētu pieņemt to, ka tas ir subsidiaritāts jautājums un izpratnē ziemeļzīme, reputācija. Protams, ir labi žurnālisti, slikti žurnālisti, ir uh, labticīgi žurnālisti un tie, kuri ir profesionāli. Bet nu ir žurnālisti, kuri šķiet jau profesijai un viņiem. Uh, ir eh, jāprasa atbildība par savu darbu. Šī iemesla dēļ es gluži vienkārši nevaru piekrist tam, kad ir runa par šo likumu konfliktu un kad mēs runājam par neslavas celšanas eh, pārkāpumu. Ir jāsaprot, lai manu vārdu un manu ģimeni izvilktu mediju šajā skatuvē un starmešos un varbūt mm, tu skatīt tiesā, jo nu visiem pilsoņiem būtu jābūt vienlīdzīgiem uh, likuma priekšā neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir pavārs vai prezidents, bet nu. Žurnālistiem arī ir jāprasa atbildība, tāpat kā no jebkura cita uh, Un vēl es vēlētos uh, runāt, mm, var likt pilnīgi jebko. Es domāju, ka visam mūsu ikdienas dzīvē būtu jāveidojas pēc noteiktiem noteikumiem. Mēs uh, runājam par šiem uh, komentāriem internetā, pamatojumam, iebrukumam Irākā mm, vai to, ko jūs kopumu. Mm. Nevarētu būt tā, ka jūs varat izplatīt viltus ziņas, lai apdraudētu sabiedrības darbību. Šāda veida anarhisms nebūtu jāpieļauj. Es domāju, ka es varu atbalstīt. Re. Mums ir jācenšas izveidot šo labāko sabiedrību. Te trauksmes cēlāji spēlē nozīmīgu lomu, lai to izdātos sasniegt, un viņiem ir svarīga loma spēlējama. trauksmes, kas grib izplatīt šīs ziņas un ka, viņ, ka viņu aizsargās. Varbūt kāds grib izplatīt melīgas ziņas. Un tad es nedomāju, ka šim cilvēkam vajadzētu ļaut izmantot trauksmes cēlāja aizsardzības statusu. Mēlo izplatīja aizsardzību. Šādus cilvēkus nevajadzētu aizstāvēt ar šiem noteikumiem. Tos vajadzētu piemērot tiem, kuri dara labas lietas Citādi sistēma tiek ļaunprātīgi izmantota. Ir jābūt tādam noteikumam, kas aizstāv šos trauksmes cēlājus. Tam es piekrītu. Priekšrocības. Tie tad nu bija daži jautājumi, kuriem vēlējos pievērst jūsu uzmanības. Tikai koncentrējos uz šiem svarīgākajiem tematiem. Paldies! Lūdzu, priekšsādātāji. Es vispirms vēlētos pateikties kolēģei Spinelli par um, paveikto darbu. Jau līdz šim un to, ko noteikti vēl veiks kopā ar kolēģiem ēnu referentiem. Liels paldies par visiem grozījumiem, kas ir iesniegti un kuros atspūkļotas uh, vairākas tēmas saistībā ar šo ziņojumu, kas arī savstarpēji citu papildina. Uh, kā arī atspoguļo tādu vispārēju plašu nostāju. Jo jautājums, par kur mēs eh, šobrīd diskutējam, ir ļoti delikāts, jo tas eh, pievērš uzmanību tēmai, kas eh, citu iemeslu dēļ, par, kurā, par kuriem jau esam runājuši šajā komitejā, ir sabalansēt vārda brīvības aizsardzību ar cilvēku cieņas aizsardzību un drošības aizsardzību. Neaizmirstot to, ka pareiza informācija ir izteiksmes brīvības, vārdu brīvības pamatām. Un daudz grozījumi, kuriem ir saņemti un kuriem noteikti pievērsīsim uzmanību, tik tiešām ir ļoti daudzskatlīgi. Piemēram, priekšlikumi eh, eh, mediju sektoru konkurences jautājumos, kā arī citos jautājumos, kas ar to saistīti, mēdiem neatkarība, reklāmas pakalpojumi, žurnālistu darba apstākļi, dzimuma līdztiesība, plašsaziņas līdzekļu nozarē. Un arī es esmu ieguldījusi savu artavu šajā jautājumā runājot par trauksmes cēlēju aizsardzību, zinām to, ka sabiedrības interešu aizstāvībā šie cilvēki ļoti bieži spēlē ļoti svarīgu lomu, tādēļ ir svarīgi, lai šeit mums būtu plašs vispārējais tiesiskais satvers, kas varētu garantēt šo cilvēku aizsardzību, ņemot vērā to, ka ir riski viņiem saskarties ar uzbrukumiem un sevišķi nepilngadīgo aizsardzība, kiber. Uh, uzbrukumi, kā arī atriebības pornogrāfija ir jautājumi, kuriem jāpievērš uzmanība šajā kontekstā. Tāpat arī ir jāveic rūpīga kontrole, kurā iesaistas arī nozars pārstāvji, lai ātri izņemtu no tiešsaistes šādus skaitējušu, kaitnieciskus uh, satura materiālus. Naida runa, terorisma glorifikācija un propaganda ir tie jautājumi, kuriem arī ceņā pievērš uzmanība. Ņemot vērā visu šo, ir svarīgi nodrošinot šo garantiju un iesaistoties uh, operatoriem, kā arī sociāliem tīkliem, Facebook, Twitter un citiem, ir svarīgi izvērtēt iespējas uzlikt pienākumu nekavējoties izņemt šāda veida satura materiālus no tiešsaistes, eh, kas eh, būtu pienākums, kas tiktu uzlikts privātiem operatoriem, un tātad, eh, lai veicinātu šāda veida propagandas materiālu izņemšanu. Jo pašradikalizācija ir viena no akūtākajām problēmām, kam bieži netiek pievērsta pienācīga uzmanība. Ja no vienas puses ievērojam vārda brīvību, tad no otras puses ir jāsaka, uh, jāaizsarga arī sabiedrības intereses pret šāda veida kaitniecisko saturu. Tāpat uh, jautājums par neslavas celšanu, par ko jau pirmīt runājām. Es domāju, ka mums katram jāpievērš tam ļoti liela uzmanība, un esmu priecīga par to, ka diskusijās starp pēnu referentiem par kompromisa priekšlikumiem uh, varēsim šos aspektus, eh, no vienas puses ir eh, rīcības eh, vārda brīvība, kas ir fundamentāla tiesība mūsu valstīs un cilvēku dzīvē, no otras puses jānodrošina cilvēku drošība. Kā jau minēju, atriebības pornogrāfija arī ir un attiecīgi veido savus uzskatus. Jābūt izglītojošiem materiāliem, uh, par eh, e-mediju izmantošanu, tajā pašā laikā ļoti rūpīgi jāpievēršas eh, visiem aspektiem pēc iespējas padzinātāk, nevis virspusē komp kompromisu. Paldies. Next is Mr. Eh, Jurek from ECR. Jureka kungs, viņš ir EKR grupas ēna referents. Ja jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem na poprzedniej dyskusji. Liels paldies. Es varētu atkārtot eh, to, ko jau es esmu minējis. Man um, patīk eh, jūsu vārda brīvība tiek uzskatīta par mm, būtisku sabiedrības funkcionēšanai, bet tāpat arī ir jānodrošina atbildība no sabiedrības puses. Man ir žēl, ka kompromisos tomēr vēl nav daudz kas iekļauts veicināšanu tādās valstīs, kur ir bijis totalitārisms. Mums eh, ir bijuši jau šādi priekšnoteikumi, piemēram, Francijā. Mums eh, ir jāatcerās, ka okupācijas laikā, piemēram, tika aizliegts izdot laikrakstus un tā tālāk. Mums vajadzētu būt uh, pozitīviem un mums vajadzētu runāt arī par tām sabiedrības daļām, kas uh, totalitārismu laikā ir uh, izslēgtas no sabiedrības dzīves. Totalitārismā bieži vien problēmas izturas diskriminējoši, arī pārējot uz demokrātiju. Bieži viena vairāk sabiedrības grupas tiek uh, uzskatītas par ienaidniekiem. Mums eh, vajadzētu līdz ar to, un eh, vārds ir jādod visiem. Mēs esam runājuši par šiem jautājumiem mūsu grozīmēs, un es ceru, ka šie grozīmi tiks ņemti vērā. Otrais - cenzūra. Mēs šo jautājumu arī uzskatām par ļoti būtisku. Soņu domām un Tas runā pretī mūsu pamatprincipiem. Piemēram, atcerēsimies par uh, kāru Vietnamā. Šis uh, karš uh, notika mūsu televizoru ekrānos. Fotogrāfi tika daudzināti par varoņiem. Mums ir uh, jānodrošina līdzdalība sabiedrības debatēs, un šeit vienmēr ir jāmeklē taisnība. Mums ir jābalstās uz eh, sirdsapziņu, uz morālajiem un ētiskajiem apsvērumiem. Mēs eh, nedrīkst cerēties visus šos elementus, un tos vajadzētu iekļaut arī grozījumos. Vēl viens jautājums. Leilo